So, meine Damen und Herren, wir fahren fort. Dāmas un kungi, darbu turpinam. Vakardienas protokols un attiecīgi apstiprinātie dokumenti ir pieejami, vai ir kādam iebildumi pret to visu? Nē. Ļoti labi.